Okay. Pan przewodniczący! Otvieram posiedzenie. Sāksim šodienas sanāksmi. Labrīt visiem! Ļoti jauki esat ieradušies. Man ir daži paziņojumi. 16. jūlijā 2009. gadā esmu lūdzis informāciju, eh, lūgumu Mitrasa kungam atņem parlamentāro imunitāti. Viņš ir uh, polijas pilsonis. 2010. gada aprīlī juridiskās komitejas priekšsēdētājs mani informēja, ka viņiem ir 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija attiecībā uz parlamentāro imunitāti Polija, un viņa komisija uzskatīja šo lūgumu par nepieņemamu. Nākamais darba kārtības punkts ir kopīgas debates par 36 ziņojumiem, kas ir saistīti ar 2008. gada finanšu budžeta izpildi, izpildes apstiprināšanu. Vispirms ir Boguslavs Liberāckis, Eiropas Savienības vispārējais budžeta trešā iedaļa, pēc tam ir Ineses Ajala Sandersa, 7., 8., 9. un 10. Eiropas, 10. Eh, Eiropas attīstības fonds, pēc tam ir Bārts Stes, izpildes apstiprināšana Eiropas Savienības vispārējais budžets, Eiropas parlaments, tad ir eh, Rik, Ričarda Černecki 7 ziņojumi 2008. gada finanšu budžeta izpildes apstiprināšana vispirms ir padome, tiesa, revīzijas palāta, ekonomikas un sociāla lieta komiteja, reģiona komiteja, Eiropas ombuds, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs. 26 ziņojumi, ko sagatavoja Veronika Matjo. Es nenolasīšu tagad visus nosaukumus, gan jau jūs varat izlasīt savā darba kārtībā. Tāpēc es nelasīšu 26 nosaukums, ko ir sagatavojusi mūsu kolēģi Veronika Maķio. Tagad varam sākt diskusiju, un pirmais, kas uzstāsies, būs referents. Referenti. Tātad, tātad lūdzu. Sāksim ar Jensu Gajeru. Uh, eh, point of order. Vēlties atsaukties uz reglamentu punktu? Jā, priekšsēdētāji, es eh, redzu, ka mm, revizijas palāta nav klāta parlamentā. Mums ir jādzird eh, revizijas palātas pozīcija. Vai mums būs paskaidrojums par šo prombūtni? Tāpat arī es redzu, ka padomas solis ir tukšs. Mums ir jārunā par.